Jautājuma laiks padomē ir beidzies. Sēde tiek pārtraukta, tā turpināsies rīt, ceturtdien, 17. decembrī no 2009 līdz 13, pēc tam no 15 līdz 17. Darba kārtība ir publicēta gan internetā, gan jums izlītos dokumentos. Šī sēde līdz ar to ir beigta.